at the New York summit as well as a... No. Nu, es uh, saprotu, ka arī ļoti liela uh, Eiropas uh, delegācija, padoms un komisijas delegācija piedalīsies tātad samitā. Uh, tagad Birgita Sipela. Liels paldies par to, ka sniedzāt īsu pārskatu. Ir svarīgi tiešām runāt par uh, izmitināšanu un integrāciju un pastiprināt centienus šajomā. Protams, papildus um, uh, tai atbildībai, ko uzņemas nabākās valstis. Uh, Eiropas Savienības uh, pienākums ir, ir sadarboties ar, ar ASV, kopīgi meklējot risinājumus, lai, lai palielinātu uzņemto personu skaitu. Mēs tikām aicināti neiedziļināties detaļās. Mūsu politiskā grupa pilnā mērā atbalsta šo iekšējās pārvietošanas principu un ideju, bet tas nebūtu nav viegli. Šeit virmo emocijas, reizēm pat histēriska kliekšana šo procesu sakarā. Bet fakti liecina, ka mēs spējam darīt ko vairāk, ka mūsu sabiedrība, mūsu pilsoņi uh, Eh, spēj darīt ko vairāk, bet ir eh, būtiski, lai jūs ar savu pieredzi, lai jūs dalītos šajā pieredzē, lai jūs mūs konsultētu, lai jūs mums dotu padomu par to, kā uh, laist apritē faktus, nevis, nevis uh, histēriskus kaut kādus paziņojumus un apgalvojumus, kā uh, mierpilnā veidā informēt sabiedrību, aicināt uh, uz konstruktīvu darbību, tādā veidā stājoties pretī tam, tam, tam negatīvajam narratīvam, kas, kas eh, publiskajā telpā eh, ir izplatīts. Kailjo kungs, jā, paldies, paldies Milibenda kungs, ka atradāt eh, iespēju būt mūsu vidū. Jūs noteikti piekritīsiet, ka Eiropas Savienība un vairākas dalība valstis nav spējušas tik galā ar bēgļu plūsmu. No vienas puses mēs neesam tikuši galā ar humanitāro krīzi vidusjūras reģionā, no otras puses neesam spējuši uh, novērst uh, šīs krīzes cēloņus. Ja es pareizi sapratu jūsu teikto, jūs uzskatāt, un es jums piekrītu, ka uh, izmitināšana ir viens no drošākiem veidiem, kā uh, bēgļus uzņemt. Un jūs teicāt, ka Eiropai turpmāko piecu gadu laikā jāuzņem nedaudz vairāk par 500 tūkstošiem bēgļu. Vai jūs uzskatāt, ka tas ir tāds, uh, nu, pieticīgs aprēķins? Thank you. Nākamā runātāja. Uh, Bjorkas kungs, paldies, Milibanda kungs, ka esat pie mums uh, ieradies, un mēs augstvērtējam jūsu centienu šajā reģionā. Mēs strādājam pie Eiropas politikas izstrādi šajā jomā, un mēs, uh, protams, raugāmies uz jūsu organizāciju un ANO bēgļu komisariātu, lai šīs lietas darī, mēs uh, arī darītu pareizi. Kā jau jūs norādījāt, ka organizēta bēgļu pārvietošanas politika uh, nelikvidē šo patvērumu meklētāju problēmu, bet ir uh, tāpat laikā jāuzņemas lielāka atbildība par bēgļu situāciju pasaulē. Un Eiropai tiešām ir nepieciešams uh, veikt šos pasākumus, dot drošu patvērumu cilvēkiem, kam tas nepieciešams. Un Eiropai ir jāveic aktīvāki sun, humanitāri pasākumi, un kā tam pēc jūs prāta būtu jāizskatās. Un es pievērsīsimies, pievērsīšos tiem jautājumiem, ko jūs minējāt, un pēc tam ar komisiju mēs detalizēti ap apspriedīsim šo priekšlikumu. Bet es uzskatu, ka mums pirmkārt šeit jārunā par integrācijas procesu. Bēgļu pārvietošana dod iespējas plānot integrācijas procesu. Mēs eh, varam arī, protams, daudz ko mācīties arī eh, tajos gadījumos, kad um, cilvēki tā spontāni paši ierodas. Bet katrā ziņā mums jārāda piemērs uh, Eiropas līmenī. Varbūt jūs varētu paskaidrot, kā šis process notiek. Uh, tālāk eh, varētu pastāstīt, kā jūs izskatāt ASV šos um, pieteikumus un kā jūs uzņemat pārvietotos bēgļus ASV. Sí, muchísimas gracias. Nākamā runātāja. Pagaza Tundas kundze. Paldies, eh, Milibānda kungs, par jūsu ļoti pārliecinošo uzrunu par to, ka jūs sniedzāt mums informāciju īstajā brīdī, jo ir sārakstīts tūkstošiem lapušu par šo tēmātu cilvēki eh, ir strādājuši tūkstošiem stundu gan padomē, eh, es atvainojos parlamentā, gan, eh, gan komisijā, par šiem jautājumiem un pārdomei būtu jāraugās, lai pēdējo 20 mēnešu laikā pieņemti lēmumi tiktu īstenoti. Jūs teicāt, ka ir uh, jānodrošina uh, droši iebraukšanas ceļi uh, tiem cilvēkiem, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, jānodrošina atbilstoša patvērumu piešķiršanas sistēma ir šie mm, centri, hotspoti, kur tiek uzņemti uh, nepilngadīgie bez pieaugušo pavadības, un uh, viņiem ir tik traumātiska dzīves pieredze, jo mums ir jānovērš tas, ka cilvēki iet bojā Jaso um, mūs informē, ka tad, kad viņi izskata patvērumu pieteikums, viņi saskaras ar milzīgām problēmām strādājot uh, valstīs, kur uh, plosās karš. Varbūt būtu jāpalielina konsulātu izsniegto humanitāro vīzu skaits un vispār kā uzlabot šīs sistēmas darbības efektivitāti. Tālāk. Uh, Nākamā runātājs Sorāja Posta. Liels paldies! Mani interesētu vairāk uzzināt par to, kā jūs strādājat pie integrācijas procesa Libānā. Un vēl viens jautājums attiecas uz Balkānu karu, kas ļoti ietekmēja tieši Romus. Romi tika izmitināti Itālijā, Vācijā savulaik, tagad viņus gandrīz pēc 20 gadiem sūta atpakaļ. Daudzi no šiem cilvēkiem ir kļuvuši par bezpavalstniekiem. Uh, Uh, un uh, kā risināt šos jautājumus, ir cilvēki, kuri ir dzīvojuši, teiksim, Vācijā, viņi neprot vairs nevienu citu valodu izņemot vācu valodu, un tagad viņus uh, piespiež atgriezties. Itālijā ir bērni, kuri jau tagad ir pieaugušie, un viņiem nav nekādas valsts pavalstniecības, un vispār nav iespējams saņemt pasti vai apmeklēt skolu vai uzstrādāt arī par šādiem cilvēkiem jautājumiem, jūs runājat par ilgtermiņu procesu. Kjēngas kundze, man ir divi jautājumi par šo tematu. Mēs pat esam centušies sagatavot Eiropas programmas par bēgļu pārvietošanu, uh, izmitināšanu, bet, diemžēl, šīs programmas nekādus uh, īpašus rezultātus nav devušas. Pēdējā laikā arvien vairāk patēru meklētāji ierodas Itālijā. Šobrīd šis uh, skaits uh, ir pat lielāks nekā bija savulaik prognozēts. Tāpat pieaug arī uh, nepilngadīgo skaits pilnīgi eksponenciāli. Un, ja mēs runājam par šīm bēgļu pārvietošanas un izmitināšanas programmām, mēs nepievēršam pietiekami lielu uzmanību nepilngadīgajiem bez um, pieaugušo pavadības uh, ko dara uzņēmēji valstis, lai, lai aizsargātu šos bērnus un kā viņi iekļaujas humanās palīdzības uh, programmās. Jūs uh, Itālijas pilsoniskā sabiedrība, būtībā divas pašvaldības ir organizējuši humanitāro koridoru. Tas par to ir runa arī iniciatīvu ziņojumā, ko ir apstiprinājis Eiropas parlaments, ir jādomā par šādām humanitārām vīzām. Kā tas viss sasaucas ar šīm programmām un kā citas valsts varētu mācīties no šāda izmēģinājuma projekta? Kenges kundzes ziņojumā tiešām bija runa par pārvietošanu, bēgļu pārvietošanu. Nākamā runātāja Vinbergas kundze. Paldies priekšsādātāji, pateicos Dēvidam par to, ka viņš ir pie mums uh, atbraucis. Jā, mana partija uzskata, ka bēgļu pārvietošana ir būtiska, bet mēs uzskatām, ka to nedrīkst uzspies dalību valstīm. Dalību valstīm var ieteikt uzņemt bēgļus kuri tiek pārvietoti. Nu, mēs konstatējam, ka aptuveni puse dalību valstu neuzņem šādus bēgļus. Varbūt mums vajadzētu sagatavot ieteikumus. Nu, Zviedrija uzņem savu atbildības daļu. Jūs norādījāt, ka nožēlojat to, ka apvienotā karaliste izstāsies no apvienotās karalistes. Nu, tas ir šīs super, supranacionālās konstrukcijas beigu sākums. Jūs to nožēlojat, man par to drīzāk prieks. Uh, Tālāk jūs pieminējāt, ka šajā sadarbībā varētu iekļaut Persijas jūras līča valstis. Tās taču ir vienas no bagātākajām valstīm pasaulē, bet neuzņem vispār bēgļus. Kā jūs risināt šo problēmu? Kolēģi, vai kāds vēl kaut ko vēlas teikt? Ana Gomeša, lūdzu. Paldies! Es vēlējos jums aicinu jautāt, kā jūs vērtējat šo E, Eiropas Savienības Turcijas nu, darījumu, es to nesaukšu par vienošanos, tas, tas ir tāds netīrs darījums. Cilvēki tiek deportēti, viņiem pat nav dota iespēja pieprasīt patvērumu, un šie pieteikumi netiek izskatīti Eiropas valstīs. Nu, tagad ir uh, šis uh, trasta fonds uh, izveidots, kur tiek sasaistīta migrācija un ilgtspējīgā attīstība. Etiopija ir šīs saraksta sākumā. Šī valsts ir saņēmusi liela apjoma palīdzību, bet šī valsts taču nogalina cilvēkus un ražo bēgļus un migrantus. Kā jūs vērtējat šo situāciju? Nu jā. Es... Dēvid, paldies kolēģiem par uzdotiem jautājumiem. Dēvid, vārds jums. Jautājumi bija ļoti būtiski un interesanti un uh, sarežģīti, tie jums arī jārisina likumdošanas darbā. Nu, es centīšos uh, atbildēt uz jautājumiem noteiktā secībā. Koeljo kungam var teikt, ka man absolūti daudzos grēkos, bet ne pārliekā konservatīvismā. Uh, Jūs jautājat par 108 tūkstošiem gadā, ka tas ir tas minimālais skaitlis, vai tas nebūtu pārāk piesardzīgs vērtējums? Nu, es uzskatu, ka tas ir realistisks vērtējums. No 9 tūkstošiem palnāk pieaugumu uz 108 tūkstošiem. 000 nu, tas prasa zināmas pūles. Varētu jau teikt, ka tas ir minimālais skaitlis, bet ņemot vērā ANO skaitli 1,2 miljonus piecu gadu laikā, un ja Eiropas Savienība uzņemtu 500 tūkstoši, nu tad varētu prasīt, lai ASV uzņem tādu pašu skaitu, tad būtu tādas panākt zināma veida simetrija. Nu, bet es atzīstos, atzīstu, ka tas ir tāds realistisks aprēķins, jo mēs cenšamies radīt kaut ko jaunu. Pēdējais jautājums par uh, Persijas jūras uh, līča valstu lomu, tad starptautiskajā statistikā ir uh, norādīts nulle runājot par bēgļu uzņemšanu, bet tas ir tādēļ, ka šīs valstis nav parakstījušas ANO bēgļu konvencijas. Tas jau nenozīmē, ka šajās valstīs nebūtu daudz sīriešu, piemēram, Saudarābijā vai apvienotajos Arābu Emirātos. Mūsu arguments ir tāds, ka uh, mēs aicinām viņus uh, šīs valsts pievienoties ANO bēgļu konvencijai. Un Uh, Sīrija, tas, kas sīrieši atrodas šajās valstīs kā migranti, nevis kā bēgļi, un nu, neliedz uzņemt arī Sīrijas bēgļu šīm valstīm. Bēgļa definīcijas uh, saglabāšana. Uh, Uh, šī uh, ir svarīga. Uh, šīs definīcijas apstiprinās 1991. gadā, un bēgļu tiesības ir definēts šie sasniegumi ir izcīnīti grūtā cīņā, un mums ir jāsaglabā šie sasniegumi, ir jānošķiet cilvēki, kuri bēg uh, tādēļ, ka viņu dzīvības ir apdraudētas, un tie, kas bēg vienkārši meklējot labu dzīvi, labāku dzīvi, ne jau tā, nevar jau teikt, ka viena ir labi un otra ir slikti, bet tomēr šī atšķirība ir jāsaglabā. Tālāk par darbu izcelsmes valstīs patvērumu meklētāji, kuri atrodas Grieķijā un viņu pieteikumi vai nu tiek izskatīti vai netiek izskatīti. Nekad nebija domājis, ka mūsu organizācijas darbiniekiem būtu jāstrādā arī Eiropā, sniedzot humano palīdzību, bet tagad ir pienācis tas brīdis un mums ir konkrēti priekšlikumi, uh, kā palielināt um, advokātu, tūku, citu darbinieku skaitu, lai varētu pātrināt pieteikumu izskatīšanas ātrumu. ANO bēgļu komisariāts izvērtē šos bēgļus un tos reģistrē. Un uh, kad uh, Uh, Kanāda apņēmās uzņēma 25 tūkstoši bēgļu pagājušajā gadā. Viņi balstījās uz ANO bēgļu komisariāta reģistru un šis process noritēja uh, raiti. Tālāk jautājums, vai kaut kas ir paredzēts attiecībā uz bezpavalstniekiem. Nu, mums nav nekādu ziņojumu par šo jautājumu sagatavos tālāk par uh, nepilngadīgiem bez pieaugušo pavadības. Nu jā, tas ir Tā ir šokējoša situācija šobrīd. Par to tiek daudz runāts, par daudz tiek runāts par kalē situāciju. Tur ir 900 bērnu, 500 no tiem it kā ir eh, saņēmuši atļauju doties uz apvienoto karalisti, bet praktiski neviens tur vēl nav nonācis. Un uh, nu, kā tas viss saskan ar Eiropas vērtībām. Un tas beigās mani eh, rosina pievērsties uh, Sipels kundzes uzdotam jautājumam. Tas bija pirmais jautājums, un viņa runāja par politiku politikas veidošanu. Nu, varētu teikt, ja es būtu bijis labāks politiķis, tad būtu varējis, tad nebūtu šajā eh, darbā šobrīd. Nu, es nezinu, vai esmu pietiekami gudrs tādā ziņā, lai nodarbotos ar politiku, bet tas sasauc arī ar uh, Bjorkas kundzes teikto par to, kā to visu ievirzīt pozitīvās sliedēs. Nu, Nav nekas uh, ietekmīgāks par uh, bēgļu pašu liecībām, un tādēļ ir uh, svarīgi ne tikai, uh, lai mēs uh, uzklausītu bēgļus šeit kā deputāti vai nevalstisku organizāciju vadītāji, bet mums ir tiešām jāieklausās cilvēkos, kuri ir bēguši tādēļ, ka viņu dzīvības ir bijušas apdraudētas, un tas mums jādara gan Eiropā, gan visā pasaulē. Un vēl par ASV pieredzi. 36 štatos ASV gubernatori ir paziņojuši, ka viņi nevēlas uzņemt sīriešu bēgļus. Bet uh, pilsētu mēri ir eh, uzsākuši aktīvus protestus pret gubernatoru centieniem aizliegt bēgļu iebraukšanu un tagad uh, Hjustonas, Dallasas mēri ir uh, aktīvi iestājušies par savu pilsētu atvērtību bēgļu uzņemšanai. Ja Eiropas Savienības uh, vērsīsies tikai pret bēgļu krīzes simptomiem, tad uh, tā negūs uh, sabiedriskās domas atbalstu. Ir jāvēršas arī pret krīzes cēloņiem, ne tikai jā, jācīnās ar simptomiem. Nu, šie cēloņi ir atšķirīgi Afganistānā, Somālijā, Sīrijā, Irākā. Uh, Uh, sadarbība ar valstīm kā Turcija, Jordānija, Libāna ir absolūti nepieciešama. Mums ir jādomā arī par politisku reakciju, un šī vienošanās ar Turciju uh, liecina to, par to, ka cīņa pret cilvēku kontrabandistiem ir, uh, Turcijā ir arī Eiropas interesēs, un Eiropa tāpat šobrīd maksā par tiem pieciem, sešiem gadiem, kad uh, Turcijai netika pievērst pienācīgu uzmanību, mēs viņos neieklausījāmies. Un uh, šī vienošanās ir uh, tāda ar Turciju, ka uh, tiek apmainīti bēgļi uh, tie, kas iebrauc nelegāli, eh, tiek sūtīti atpakaļ un vietā tiek uzņemti bēgļi no Turcijas. Un, eh, protams, Turcija ir uzņēmusi 2,7 miljonus bēgļu un tai ir liels ieguldījums šīs problēmas risināšanā, un kā jau es norādīju, mums ir jātiek galā ne tikai ar simptomiem, bet jāvērš, jāvēršas pret cēloņiem. Paldies! Thank you very much, David. Paldies, David. Tā tad eh, es tikai vēlējos pateikt, eh, ka mēs eh, ļoti augstu novērtējam, kas esat ieradies mūsu komitejā. Es vēlētos pateikties deputātiem par viņu uzdotajiem jautājumiem un vēlējos pateikt, ka tūlītās pēc jūsu uzstāšanās mēs runāsim par uh, Eiropas Savienības pārmetināšanas schēmām, un tāpēc ir ļoti labi, ka jūs iepazīstinājāt ar tādu plašāku skatījumu. Es uh, viesojos Ņujorkā un pēc uh, un arī mūsu Jordānas un citu tuvo austrumu delegācijas sadarbojas ar jūsu komandu. Un, protams, ehm, mēs runāsim par migrācijas aspektiem kopumā un pārmitināšanu īpaši. Ļoti interesanti, ka jūs eh, atradāt laiku šodien ar mums tikties, un eh, to augstu novērtē arī mūsu komitejas deputāti. We, uh, to... Kolēģi, tagad mēs esam pārgājuši pie ceturtā darba kārtības punkta, tas ir Eiropas Savienības eh, pārmitināšanas schēma, un ņemot vērā iepriekšējos iepriekšējo prezentāciju komisija nāks klajā ar jauniem priekšlikumiem, kā izveidot pārmitināšanas noteikumus un par regulas e, pārmainīšanu. Šis regulas e, ierosinātais teksts ir otrā reforma pakotne par kopīgo Eiropas e, patvērumu sistēmu. Uh, Mēs vēlamies izveidot struktūrētu, harmonizētu un pastāvīgu ietvaru, kurā pārmetināšana notiektu Eiropas Savienībā. Jau 2009. gadā komisija piedāvāja Eiropas Savienībai pārmetināšanas programmu un nopublicēja attiecīgas vadlīnijas. 15. gadā, balstoties komisijas eh, rekomendācijām, eh, padome 15. gada jūlijā pieņēma lēmumu pārmitināt 2000. Eh, 22,504 cilvēkus. Saskaņā ar piekto pārmetināšanas e, ziņojumu tikai 8268 cilvēki ir tikuši pārmetināti. Tie ir dati no jūlija vidus. Protams, vienu gadu pēc milzīgā migrācijas plūsmas sākšanās mums ir kaut kas jādara un daudz ātrāk. Tāpēc efektīva pārmitināšanas schēma izveidošana ir viens no mūsu galvenajiem mērķiem, un par to mēs runājam jau Libe sanāksmē pagājušajā nedēļā. Tagad mēs ķeramies eh, īsti vērsim pie ragiem, un es vēlētos, lai komisija mums iepazīstinātu ar jau kad pirmo dzirdēto Savienības pārmitināšanas schēmu. Nilsen kungs dod jums vārdu. Uh, Pēc tam došu vārdu Mālinai Bjorkai, bet vispirms Nilsen kungs lūdzu vārds jums. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es ar ļoti lielu prieku jūs iepazīstināšu ar komisijas priekšlikumu. Kā jau jūs teicāt, šajā priekšlikumā parādās idejas par to, ka pārmitināšanai ir jānotiek struktūrālāk, un šobrīd tas ievirz arī, izvirz arī tādas tā kā vadlīnijas nākotnē. Konkrēti priekšlikumi. Šajā priekšlikumā tāda ir trīs, ko darīt. Vispirms drošus kanālus tiem bēgļiem, kur ierodas Eiropas Savienībā un kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība, to arī dot. Otrs pārtraukt nelikumīgo migrantu ierakšanos un trešais Eiropas Savienībai piedalīties arī starptautiskās iniciatīvās, eh, piemēram, izveidot eh, un piedalīties apvienoto nāciju izveidošanā pārmetināšanas schēmā. Pārmetināšanas eh, dokumentā mēs vēlamies izveidot gadskārtēju pārmetināšanas plānu visai Savienībai, kurā mēs tā kā noteiktu konkrētus skaitļus, kāds būtu sadalījums starp dalību valstīm pārmetināšanas eh, ciparu zinā, ziņā un nākamais ģeogrāfiski, eh, uz kurām vietām pārmetināšana visvairāk tiks novirzīta. Plānu īstenos viena vai vairākas īpaši nolūkam izveidotas pārmetināšanas schēmas, un katra schēma uh, būs izveidot kādai konkrētai valstī vai konkrētam e, reģionam, konkrētai grupai vai, e, vai konkrētiem spe, speciāliem citiem noteikumiem. Par procesu runājot, tā tad e, pirmais etaps, tā tad gadu pirms pārmitināšanas plāns sāks darboties, mēs sāksim sarunas komisijas īpaši izveidotā augsta līmeņa pārmitināšanas darba grupā, un mēs sadarbosimies arī ar starptautiskām organizācijām. Šajā komitejā darba grupā konkrēti tiks runāts, ko Eiropas Savienība darīs nākamajā gadā pārmitināšanas ziņā, kāda būs cipari, prioritātes un kur novirzīt kopīgos pūliņus. Balstoties uz komitejas diskusijām, komisija tad izstrādās padomē īstenojams noteikums un eh, tiks izstrādātas arī konkrētas geogrāfiskas prioritātes. Šeit eh, esam izvēlējušies izmantot padomas īstenošanas aktu, un tas jau attiek, un eh, Tāpēc domājam, ka šī instrumenta, izveid, šī instrumenta piemērošana ir adekvātāka nekā kādu citu. Šis eh, padomas īstenošanas akts eh, atbilst eh, pārmitināšanas gada kvotām. Vienlaicīgi komisija ar šā plāna piedāvājumu sagatavos Eiropas Savienības budžetu nākamajam gadam, un tā jau ir normālā budžeta procedūra, un tur paredzēsim nepieciešamos finanšu resursus, kas būs vajadzīgi pārmitināšanai. Tā tad uh, Pārmitināšana nepieciešamais budžets un pārmitināšanas schēma kā tāda darbs noritēs paralēli. Nākamais. Komisija vēlas pieņemt vienu vai vairākas pārmitināšanas iniciatīvas. Tātad, kā jau teicu, būs vai nu viena vai vairākas, balstoties uz komitejas ieteikumiem. Uh, un katras, tātad katra schēma būs konkrētajā gadā izstrādāta konkrētai valstī. Un eh, komit, tātad komisija varbūt eh, var pieņemt lēmumu, ka šāda pārmitināšanas schēma būs trīs atkarībā no tā, uz cik valstīm bēļus nolemts novirzīt. Tātad eh, tas tiešām var atšķirties no gada uz gadu. Un eh, veidojot šo pārmetināšanas plānu un pārmetināšanas schēmu, mēs ņēmām vērā vairākus faktorus. Šo faktoru skaitā ir arī to cilvēku skaits, kuriem ir nepieciešama starptautiska aizsardzība konkrētajā reģionā vai valstī. Šādā sakarībā vēlētos teikt, ka pārmitinājumu mēs definējam plašāk un iekļaujam arī iekšēji pārvietotos bēgļus, kuriem ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība, ne tikai tos bēgļus, kurus šķēršoši vāršu valstu robežas. Protams, ir jāskatās, eh, kādi citi finanšu instrumenti ir pieejami valstī, kurā atrodas bēgļi, un vai citas valstis vai apvienotās nācijas palīdz konkrētajai valstī tik galā ar bēgļu plūsmu. Mēs eh, vēlamies sadarboties eh, Eiropas Savienība ar konkrēto trešo valsti, un Eiropas Savienība arī novērtēs, kādi ir šās trešās valsts pūleņi samazināt bēgļu plūsmu uz Eiropas Savienību. Šeit ir būtiski uzsvērt, ka visi šie aspekti spēlē savu lomu, tātad eh, nelegālās migrācijas apkarošana, un konkrētās valsts pūleņi tiks ņemti vērā pārmitināšanas schēmas izveidē, un katrs atsevišķs gadījums tiks izvērtēts atsevišķi. Un visbeidzot, divi momenti. Priekšlikumā mēs esam paredzējuši arī daudz skaidrāk atrunāt kopējo procedūru un kopējos kritērijus pārmitināšanas lēmuma pieņemšanas procesam. Tātad katra valsts izvērtēs pārmitināšanas kandidātu, bet ietvaru šim izvērtējumam noteiksim mēs, tātad kādu statusu šim cilvēkam piešķirt un tā tālāk. Tas arī būs e, pirmais kopējās procedūras ietvars, un visām dalību valstīm tas būs jāīsteno vienādi. Protams, par lēmumu pieņemšanu galīgajā variantā būs atbildīgs dalību valsts. Esam paredzējuši divus procedūru tipus Pirmā būs pārmetināšanas schēma, tātad kādu procedūru, kurā schēmā piemērot, un būs tā saucamā parastā procedūra. Mēs to varētu nosaukt par tradicionālo pārmetināšanas procedūru, kas jau darbojas dalību valstīs. Tā ir gara, šobrīd tas prasa vienu vai divus gadus, mēs vēlamies to saīsināt, bet tomēr tā ir tāda pamatīga procedūra, kuras ietvaros notiek cilvēka pamatīga izvērtēšana. Otra iespējama procedūra, kuru piedāvāsim, būs tā saucamā e, ātrā procedūra. E, Šeit mēs esam mācījušies um, no tā, ko dalību valsts šobrīd mēs, piemēram, redzam īstenojam Turcijā. Tātad dalību valstī ir ātri jānolemj ātrāk nekā jau kad agrāk, ko, kādu status piemērot konkrētajam cilvēkam. Un mēs uzskatām, ka uh, šis, uh, šīs procedūras rezultātā būs tāds apakš aizsardzības status. Uh, bet eh, šī te, eh, šī te procedūra prasīs īsāku laiku. Un eh, pārmitināšanas schēmās būs paredzēts, kura procedūra kurai schēmai vairāk piemērot, būs piemērota. Un visbeidzot par finanšu atbalstu. Desmit tūkstoši eiro par katru pārmitināto bēgli dalību valstī. Uh, Esam paredzējuši arī tehniskas izmaiņas eh, AMIF finansējuma regulai, tātad AMIF finansējumu varētu izmantot jaunajā pārmitināšanas ietvarā. Un, eh, kā jau mēs teicām, finanšu resursu piešķiršana ikvienam pārmitināšanas plānām tā notiks caur normālo budžeta procedūru, vienlaicīgi gatavojot ikgadējo pārmitināšanas plānu un schēmas. Šķiet, ka esam pieskāries visiem procedūras aspektiem un būšu priecīgs atbildēt uz jautājumiem. Um, go that... Jā, redzu, ka referenti jau vēlas izteikties, bet tagad dod vārdu Mālinai Bjorkai un tad pārējiem. Tātad lūdzu, Mālin, jāpaldies! Es eh, vēlētos sākt ar to, ka e, cilvēkiem juridiskie veidi, kā iegūt aizsardzību, ir būtiskākie. Mēs varbūt dažādas institūcijas skatāmies uz to dažādi, un tomēr tas parādās arī Angela Lakijas ziņojumā, kuru parlaments pieņēma. Protams, e, pārmitināšana ir jau iedibināts process, ko atbalsta arī apvienotās nācijas. Uh, Un visas iesaistītās puses e, ir parādījušas savu labo gribu kaut ko darīt, bet ir nepieciešama arī integrācija. Tādas valsts kā, apvien, kā Amerikas Savienotās valsts uzņem 85 tūkstošus gadā un ir ļoti svarīgi saprast, ka Eiropas Savienība ir jādara daudz vairāk. Lai Eiropas e, pārmitināšanas schēmai būtu pievienotā vērtība, mums ir būtiski jāpalielina skaitļi. Mums ir skaidri jāparāda starptautiskai sabiedrībai mūsu solidaritātes griba, un, protams, procesam ir jākļūst daudz kvalit kvalitatīvākam. Ir dalība valstis, kurās pārmitināšanas pieredze ir ļoti liela un ļoti pozitīva, un es domāju, ka eh, visām dalību valstīm būtu no šīm valstīm jāmācās. Balstoties uz tikko teikto, Ir vēl būtiski pievērst uzmanību, ka Eiropas Savienības līmenī, ko darīt, ir ārkārtīgi svarīgi, bet eh, dalību valstu pārmitināšanas programmu veiksmīga norise tomēr ir atkarīga tikai un vienīgi no dalību valstīm. Detaļās iedziļināties man nav iespējams, bet vēlētos eh, uzsvērt eh, varbūt vairākus momentus. Pirmais. Šajā priekšlikumā komisija ir ierakstījusi, ka uh, pārmitināšanai un migrācijas pārvaldīšanai ir jāskatās no vairāku, no vairāku, no, no tāda plašāka skatījuma Eiropas līmenī. Un eh, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jūs tā kā netieši ierakstāt Eiropas Savienības vienošanos ar Turciju likumā, bet šis eh, vienošanās līgums ar Turciju tiek plaši kritizēts. Tā nav pārmitināšana, kas notiek no Eiropas uz Turciju. Es vēlētos, lai to saprot ne tikai parlamenta deputāti, bet lai to sadzird arī padome, ka mums ir nepieciešams pavisam cits ietvars. Un to jau teica Milibanda kungs, ka e, tā ir ļoti problemātiska šī vienošanās. Otrs - ģimeņu atkal apvienošanās. Ģimeņu vienošana, vi, apvienošanās tiek uzskatīta par pamatu apvieno, eh, pārmitināšanai. Bet Eiropas Savienībā jau eksistē likums, kas atrunā ģimeņa apvienošanās. Tātad 20 eh, tūkstoši, kur ir pārmitināti šodien, ar, ar šo skaitli nepietiek pat ģimeņu apvienošanās. Tātad uh, Kāpēc mums ir vajadzīgi 10 tūkstoši eiro par katru cilvēku kādai tādai schēmai, kas jau darbojās? Vienkārši jāpaģēra, lai dalību valsts izpilda patreizēju likumdošanu. Tagad par eh, šiem riska kritērijiem. Eh, no tiem mm, tā kā tiek mm, izslēgti bieži vien cilvēki ar socioekonomiskiem riskiem, piemēram, iekšēji pārmetinātie bēgļi. Jūs pieminējāt cilvēkus, kuriem nepieciešama starptautiska aizsardzība, bet eh, šeit vajadzētu balstīties uz robežu kontroli un robežu pārvaldību un nevis uz eh, nevis uz eh, citiem aspektiem. Un kāpēc jūs iekļāvāt šos iekšē pārvietotos bēgļus? Otrs - izslēgšanas kritērija. Tātad sestajā pantā cilvēks tiek iz, tā tad um, cilvēks tiek izraidīts no Eiropas, ja tas ierodas Eiropā nelegāli, un uh, šāds cilvēks piecus gadus nevar tikt uh, pakļauts nevienai pārmetināšanas programmai. Un ja kāda no dalību valstīm atsakās kādu reģistrēt kā pārmitināšanai pakļautu, tad uh, Atcerēsimies, ka ir dalība valstis, kurām var būt iemesli, kāpēc tās nevēlas reģistrēt bēgli un uzskata to par nelegālu. Un par struktūru un organizēšanu. Es saprotu, ka Eiropas līmeņa iniciatīvai ir būtiski palielināt Eiropas institūciju spēlēto lomu, un tomēr vēlētos uh, pateikt, kāpēc šeit nav pieminēta arī uh, ANO bēgļu komiteja, kur tomēr ir galvenā, kas dara šo darbu. Protams, nav adekvāti, ka ANO nav iekļauts šajā ziņojumā kā spēlētājs. E, kā šī programma palīdzēs un nevis atbīdīs malā dalību valstīs e, darbojošās programmas? Jūs apgalvojat, ka šī regula nekāda neietekmēs dalību valstīs darbojošās schēmas bet eh, eksistē bažas, ka jau eksistējošās programmas dalību valstīs tiks iekļautas un tajās paredzētās kvotas tiks iekļautas šajā regulā tādējādi samazinot pārmitināmo cilvēku skaitu. Tātad būšu priecīgi dzirdēt no ēnu referentiem, bet atcerēsimies, ka mums galvenais ir jāpalielina skaits, jāpalielina kvalitāte. Tikai tad mēs parādīsim un dosim savu artavu globālajā solidaritātē, un komisijas priekšlikums to nedara galīgi nemaz. Mēs eh, nedrīkstam pakļaut mūsu Eiropas līmeņa sadarbību solidaritātes eh, sabrukšanu. Tātad eh, nekādu solidaritāti tā neparāda. Iesaistītās puses, ar kurām sazinājos, uzskata, ka manis tikko paustās bažas ir pamatotas. Un eh, runājot ar galvenajām iesaistītajām pusēm, runājot par to, kā komisijas priekšlikumu uzlabot, viss ir viensprāts, ka teksts ir jāuzlabo, un tagad esmu gatavs sadarboties ar ANR referentiem, lai to darītu. Um, Paldies! ķeramies pie ēnu referentiem. ETP, Dijas Demēra, diemžēl šodien nevarēja būt mūsu vidū. Nu, tad dosim vārdu Pirī kundzei S&D vārdā. Paldies priekšstādātāji. Sākšu ar referentes noslēg, noslēgumu, tātad atziņu. Bēgļu jautājums, migrantu jautājums ir jārisina cilvēcīgā, humānā veidā. Uh, Eh, katram cilvēkam ir savs stāsts, eh, un, un tas, ka tas ir miljons, eh, tas to nekādā ziņā neataisno šos nelielos skaitļus, kas ir iekšēji pārizmitināti. Ir es Turcijas šis darījums, līgums, tas ir būtisks sasniegums, bet sešu mēnešu laikā tikai tūkstotim ir, ir dotas iespējas tālāk rast patvērumu Eiropā. Uh, Un šī pārizmitēšanas regula šeit ir vērā ņemams sasniegums, bet jautājums ir par to, vai šis priekšlikums būtiski palielinās visapdraudētāko bēgļu, pārizmitināto bēgļu skaitu. Ja atbildi ir nē, tad kāpēc vispār ir vērts uh, tam ķerties klāt? Un kaut arī skaitļi priekšlikumā ne, nefigurē, netiek nosaukti. Vai esmu pareizi sapratusi, ka ja no IMIF budžeta, kas netiek palielināts, katrai pārizmitinātai personai tātad iet līdz desmit tūkstoši valsts budžetā, eh, ir eh, šim priekšlikumam arī griesti. Vēlētos no komisijas pārstāvja eh, uzzināt, kā ir patiesībā. Ja tā ir, tad kādā līmenī ir šie griesti. Jautājums ir šāds, vai vispār ir vajadzīgs jauns regulējums, vai drīzāk vienkārši uh, jāiz, jāliek lietā budžeta līdzekļi, lai valstis attiecīgi motivētu rīkoties. Un uh, vēlētos uzzināt, kādas ir eh, standartā tātad eh, rīcības eh, šie te modeļi, vai, tas atspo, vai tie atspoguļo arī ES Turcijas nolīgumā sarunāto. Nesen uzdevu jautājumu komisāram Avramopulos, un viņš teica, ka standard operating procedure, šī te standarta kārtība, rīcības modeļi, esot konfidenciāli, ka parlaments to, mm, tos nav tiesīgs uzzināt. Uh, Mēs uzskatām, ka pilnīgi noteikti mums ir tiesības un, un, un, un mums ir nepieciešams uzzināt, kas tur ir rakstīts. Un trešām kārtām, kā aktīvi iesaistīt pilsoniskā sabiedrību, nesaņēmu skaidru atbildi. Un tas izšķirošais jautājums, kāpēc sasaistīt pārizmitināšanu, šo te visapdraudētāko bēgļu pārizmitināšanu ar to, uh, Eh, vai eh, mērķa valstis dara ko tā labā, lai eh, apturētu nelegālas plūsmas. Kāpēc mēs tīri humānu instrumentu izmantojam kā tādu um, rīku kādu citu mērķu sasniegšanai? Šai tātad vēlētos uzzināt no komisijas, vai jūsuprāt tas ir humāni, ar vienu roku dodot, ar otru liedzot uh, Un, godīgi sakot, es tiešām nesaskatu īsti vajadzību pēc šādas regulas. Paldies, Katī! Tagad nākamais ēna referents - Alde. Vārdā Žerārs Deprī, uh, kurš pārstāv Līju Mišelu. Žerār, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, es pats neesmu oficiāli eh, nozīmēts par ainu referentu, tas ir Luis Mišels, mm, un viņa vārdā eh, vēlos mm, tad nodot viņu vēstījumu. Dargie kolēģi, pirmkārtām liels paldies Bjorkas kundzei, mūsu referentei. Mišela kungs ar, ar jums ir sadarbojies, arī ar citiem ēnu referentiem, un uh, Eh, tik tiešām Eiropas Savienībā ir jādara vairāk, lai eh, cīnītos ar nelegālo migrāciju un piedāvātu reālas, legālas, eh, ne nāvējošas alternatīvas tiem, kas vēlas patvērties Eiropā. Šeit ir būtiski nodrošināt efektīvu migrācijas plūsmu vadību šī brīža hausa vietā, kur plaukst un zeļ noziedzība, iedzīvošanās uz cilvēku nelaimes rēķina ir jāspēj ierobežot un apturot eh, nevēlami elementi, eh, dodot iespēju eh, legālai, pār, legālām pārceļošanas iespējām. Un runājot par šo priekšlikumu, ir jāsacīna, jākonstatē trīs lietas. Pirmkārt, mūs pārsteidz tā nebūtiskā loma, kādu spēlēs jaunajā sistēmā Eiropas migrācijas aģentūra. Uh, Tas ir pārsteidzoši. Šai aģentūrai ir, ir jākļūst par Eiropas līmeņa spēcīgu spēlētāju, mm, par izšķirošu galvenās lomas spēlētāju. Tas viens. Otrs. Eh, padome, eh, ja padome ir vienīgā, kas šeit lemj par to, ko Eiropas Savienība darīs vai nedarīs, un parlaments šeit neko nespēja ietekmēt, tad kā to var uzskatīt par Eiropas politiku? Uh, Eh, tie desmit eh, tūkstoši, kas ir paredzēti eh, kā tāda līdzējošā nauda vienam, vienam pārimmigrinātam bēglim, mūsuprāt, nav ilgspēja risinājums. Ehm, tas, tātad šie centieni atdursies pret budžeta griestiem, budžeta iespējām un nerisinās jautājumu pēc būtības. 360 eh, miljoni līdz 19. gadam maksimāli ir iespējami, eh, eh, un ja parēķina izdala to ar 10 tūkstošiem, nu tad tie sanāk 36 tūkstoši personu. Tas nebūtu neliecina par, par šī risinājuma ambiciozitāti. Un es no savas puses personiski vēlos vēl divus jautājumus uzdot. Pirmām kārtām komisijas pārstāvjiem. Kā jau teicu, finanšu iespēju griesti uh, ir tādi, kādi tie ir. Mm, ir daudz gadu tātad finanšu plānošanas periods, un uh, tāpēc uh, jautājums ir šāds, vai nākotnē komisijai nenāktos uh, apsvērt īpaša atsevišķa individuāla uh, fonda izveidi, kas uh, tad finansētu šo, šo te pārizmitināšanu. Uh, komisija citā priekšlikumā paredz eh, nu, tādu kā, kā, kā, kā sankciju sistēmu, kā, kā tādu soda nodokļa uh, iekasēšanu no tām valstīm, kas neizpilda savas tais, eh, ties, saistības. Uh, nu, cik efektīvi tas būs, bet ja tas tiktu efektīvi viss noregulēts, tad tas nodrošinātu arī ieņēmumus šajā fondā. Tālāk, runājot par iespējamām pārizmitināmo personu kvotām pa valstīm. Pamatlīgumā 291. pāntā pārēdz tātad atrunā komisijas pilnvars un mandātu uh, un to, ka gala lēm, lemšana šajos, šādos jautājumos pieder padomē. Vai esmu pareizi sapratis to, kā šeit ir paredzēt, paredzēts lēmumu pieņemšanas mehānisms? Priecātos, ja komisijas pārstāvis plašāk izteiktos rēģēt uz šiem jautājumiem. Paldies! Jā, tā tad uh, Mišela kunga pozīcija un, un arī jūsu pāris jautājumu noslēgumā. Lūdzu, pasveiciniet uh, Mišela kungu, kad viņu satiksiet. Bet tagad uh, Džudita Sargentīnī. Paldies, priekšsādātāji. Nesmu īsti pārliecināta, par ko mēs īsti runājam, par šo pārizmitināšanas programmu vai uh, kādu gluži jaunu plānu. Uh, kaut kā ierobežot uh, Eiropā nonākošo bēgļu apmērus, uh, kaut kādas priekšnosacījumus izvirzot. Šeit mums ir darīšana ar priekšlikumu, kas nelieto Ženēvas bēgļu definīciju, bet tomēr šeit figurē ģimenes atkal apvienošanās mm, pat Eiropas Savienības pilsoņu, tātad ģimenes atkal apvienošanos. Tā kā Ja, piemēram, eh, es savu, savu trešās, trešās valsts piedarīgo dzīves biedru eh, gribētu atvest uz Eiropu, tad eh, tas jau būtu viens ķeksītis šajā kopējā maksimālajā skaitā. Tāpat arī šeit tiek ignorēts, ignorēti cilvēku socioekonomiskie apsvērumi. Man tas nepatīk, kā tas, kā tas skan. Uh, Uh, šeit uh, fiktīvi politiskie bēgļi uzreiz sarastos. Uh, tas viss nelāgi izklāsās tāpēc, ka šeit tiek izvirzīti priekšnosacījumi trešo valstu valsts piedarīgajiem, atbilstoši viņu, viņu motivācijai, viņu, viņu apsvērumiem un par pienākumu uzliek piekrišanu, tātad readmisijas atrunai pirms eh, viņi ir tiesīgi ieceļot Eiropā. Un tad ik gadu padomu būtu tiesīga pārskatīt uh, nākamā gadā kaut kādus priekšnosacījumus. Tāpat arī nav noteikts eh, pārizmitināšanas minimums, ir noteikts tikai maksimums. Nekādā veidā uh, nemotivējot valstis šo maksimumu sasniegt. Uh, un Pirī kundze par to jau apmēram izteicās. Uh, Uh, ir gluži loģiski tātad griezti visiem šiem centieniem, tie ir, tie ir, uh, tās ir budžeta iespējas. Un šobrīd 14 uh, valstīs ir pārizmitināšanas programmas, 14 valstīs tādu nav. Kāpēc? Tāpēc, ka joprojām uh, šai priekšlikumā nav uh, piekļauts ietekmes izvērtējums, ar kādu stimulēt, motivēt šīs pārējās valstis pievienoties šiem centieniem. Uh, Eh, vai eh, centienos iesaistīt visus netiks eh, šis te, meklēt šis te zemākais kopsaucējs. Mm, šī, šī latiņa netiks pazemināta. Un tuvojas lielā ANO konference, kurā tiks runāts par, par šīm globālajām bēgļu plūsmām. Uh, Eh, mēs eh, tātad raudzīsimies, kādi, kādas finanšu saistības eh, lielie spēlētāji uzņemsies vai apsolīs. Eiropas Savienība, ka tā vien izskatās, nav gatava likt galdā savu konkrēto piedāvājumu, un tas ir mm, tur ir tā, tā, tā, tā problemātika. Pastāv risks, ka netiks piedāvāts šeit tāds reāls, adekvāts uh, piedāvājums. Un ceru, ka referente tam, tam pievērsīsies. Um, un būs paties trialogs. Paldies. EFDD vārdā Korau uh, kungs. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Nu, mēs, uh, protams, atbalstām un atbalstītu Eiropas līmeņa programmu pārizmitināšana, legālas ieceļošanas, legāla patvēruma iespējas, mūsuprāt, ir, ir, ir, ir tas, tas mērķis, uz ko ir jāiet, un šī desmit tūkstošu uh, līdzējošā nauda katram pārizmitinātajam ir, būs labs stimuls dalību valstīm, um, kas uh, motivēs tās uh, plašāk un aktīvāk iesaistīties šajos centienos. Ja runājam par tādu Eiropas līmeņa regulējumu, tā plusiem, mīnusiem. Nu, mums man zināmas šaubas par to, kā un vai komisijai izdosies to visu labi, godprātīgi īstenot. Tas pēc būtības būs tāds esošo migrācijas plūsmu menedžmenta instruments, nevis e, tāds patiesi humanitārs, uh, humāns uh, palīdzības instruments uh, tiem, kas, kas bēg no, no vajāšanām un pārizmitināto cilvēku skaits uh, sasniegs savu loģisko robežu griestus, uh, un, un tālāk rīcībā nesekos. Ar to nepietiks, lai problēmu, šo te pasaules globālo bēgļu problēmu risinātu iedarbīgi un pēc būtības. Uh, Šeit ir jāparedz arī, arī subsidiārs aizsardzības mehānisms, tā, šāda te pienākuma struktūra, lai cilvēki patiesi varētu rast glābiņu no, no, no vajāšanām citādāk. Uh, tas būs tāds nebeidzams un, un turpinošs bēdu un nelaimju stāsts. Mēs uzskatām, ka šai sistēmai Mm, pamatā nevajadzētu būt uh, priekšnosacījumam, ka, ka vai uh, Eiropas Savienībai vai tās valstīm ir nolīgums ar attiecīgu trešo valsti. Tas novestu pie tā, ka uh, tiek uh, prioritāras valstis izraudzītas. Uh, paldies uh, Annai Gomešai vērts. Lūdzu izteikties īsi, Anna. Jā, paldies. Pievienojos tām bāžām, tā kritikai, ko pauž daži kolēģi Eh, referentei tas eh, nav svešs, cik eh, tāds liekulīgi tukšs ir šis te humānais, humānās palīdzēšanas uzstādījums un, un, un piedāvājums. Mm, ja mēs šo, šo pārizmitināšanas iespēju pakārtotu kaut kādu priekšnosacījumu izpildēji, ir šis te Uh, kliedzošais piemērs, kā, kā šis trusta fonds uh, drīzāk uh, tiek izmantots, lai vienkārši piestūķētu ar naudu kabatas totalitāram, ne, nežēlīgam režīmam, kas, kas patiesībā tikai ģenerē bēgļu plūsmas. Es šeit runāju par Etiopiju, ja kāds nesaprata. Uh, Etiopijas valdība eh, ar, ar mūsu laipnu piekrišanu slepkavo eh, dzēn postā neskaitāmus cilvēkus eh, dzēn bēgļu gaitās. Un šis, šī te Eiropas Savienības Turcijas noslēpumainā vienošanās nu, nav nekāds humānismā spīdeklis nebūt Eh, un man ir jābrīnās, es nesaprotu, kāpēc komisija tā vietā drīzāk nemācās no līdzinājām kļūdām, no līdzinājās pieredzes. Šī, brīd, eh, šī brīža pārizmitināšanas regulējums nedarbojas. Ne tikai runājot par trešvalstniekiem, eh, kas ieceļ Eiropas Savienībā atbilstoši ANO noteikumiem, pat es runāju par, par to, kas notiek Eiropas Savienībā. Uh, šajā ārkārtas situācijā, kas notiek? Es nerunāju par Eiropas Savienības valstīm, kad, kad eh, viena valsts atsakās uzņemt uh, kādus šos te bēgļus, nu, piemēram, Grieķiju un Portugāli. Kopš uh, aprīļa mēs uh, ar, ar kolēģi tieši kā reiz ar, jazī, ar, ar, ar jazīdiem esam strādājuši, kas ir ļoti apdraudēta personu grupa. Uh, Uh, lai censtos viņiem palīdzēt. Un komisija nekustina ne ar ausi, lai, lai īpaši interesētos par uh, šiem, uh, šiem cilvēkiem. Portugāles valdība vairāk kārt ir sacījusi, sūtiet šos, šos grūdieņus, šos, šos vajātos cilvēkus pie mums, bet tas netiek sekmēts, tas netiek nodrošināts. Komisija absolūti nemācās no līdzinājās pieredzes, līdzinājām kļūdām. Uh, Uh, nepilngadīgie bez pavadoņa. Uh, drīzāk šie nepilngadīgie kaut kur nozūd, aiziet pagrīdē, un nu, neviens viņam nepalīdz. Ģimeņu atkal apvienošanās šis mehānisms nedarbojas. Dalībvalstis tur iz, izlasa tos, tos, tos ērtākos, izdevīgākos kumosiņus. Īrija, piemēram, es kā uzzināju nesen, uh, teicu, esam gatavi desmit sīriešu ģimenes no Grieķijas uzņemt Nu, kāda tad ir jēga no komisijas, ja tā nelec kājās un bargā balsī nesaka, tas ir piln, tas, ir, tas neder, tas ir pilnā pretrunā ar jūsu saistībām, tūlīt izbeidziet. Kāda jēga tad ir visiem šiem, šiem dokumentiem, kas tad tiek rakstīti, parakstīti un komisija? Kāda ir jēga no pievienotā vērtība šim tekstam? Kā tas uzlabos uh, drošas, uh, nebīstamas ieceļošanas iespējas, vai visi trumpji beigās tiks atstāti UNHCR rokās un visa atbildība tiks uzvēlta viņiem, kāda ir jēga no šī jaunā plāna, jaunās programmas? Kā tas palīdzēs eh, pasargāt cilvēkus no, no, no cilvēku kontrabandistu ķetnām? Paldies! Paldies priekšsēdētāji, saka Lauristinas kundze. Paldies komisijai. Par paveikto man ir divi jautājumi. Pirmām kārtām par šiem te laika nogriežņiem un, un darbu grafiku. Vai šeit ir kāda iespēja kādus procesus padarīt efektīvākus, izmantojot uh, tīmekli, digitālas tehnoloģijas, uh, lai, piemēram, ātrāk reģistrētu, sekmētu personu integrēšanu, iekļaušanos darba tirgu. Uh, dažās valstīs šai ziņai ir lieliski piemēri. Zviedrijā ir efektīvi risinājumi, uh, kurus būtu jāizvērš visā Eiropas Savienībā. Ja kāds ir atradis efektīvu risinājumu, tad tas ir uh, jāmultiplicē un jāizvērš visur. Otram kārtām. Uh, Nu, tā vien izskatās, ka galvenais problēma jautājums ir šo te bēgļu iekļaušana darba tirgu. Kā šis jaunais plāns sekmēs šī mērķa sasniegšanu un izpildi? Mēs jau par to esam sprieduši, ka šīs te schēmas ir, ir tādas, kad, ka gala rezultātā darba devēji uh, Eh, nav ieinteresēti pieņemt darbā tādas personas, kuras visticamāk pēc dažiem mēnešiem kaut kur nozudīs. Eh, nav jēga šādas personas apmācīt. Tas ir būtiski. Eh, jautā, un tad vēl jautājums par šiem desmit tūkstošiem. Ko dalībāts drīkst darīt ar šo naudu? Vai šai naudai nāk līdzi kādi priekšnosacījumi, kādi apgrūtinājumi? vai šī nauda e, var tikt pārskaitīta pašvaldībām, ko pašvaldības ir tiesīgi, būtu tiesīgas darīt ar šo naudu. Vai, vai, vai šī nauda nonāk reāli skaidrs naudas veidā bēglim kabatā, vai drīzāk te tiek apmaksāti, apmaksāti sociālajie darbinieki, izglītības darbinieku atalgojums vai kā tam līdzīgi. Pagājušajā nedēļā tikos ar NVO pārstāvjiem, viņi man teica, ka viņi ir nobežījušies par to, ka komisija netik ļoti, ka drīz komisija tā, tā kā vairās no NVO iesaistas un uzrunāšanas. Uh, bet tas ir aplami. Uh, ir uh, maksimāli jāiesaista tieši pašvaldības un nevalstiskās organizācijas šo, šo līdzekļu uh, apguvēm. Uh, paldies! Nākamā mm, kolēģi Vinbergas kundze. Paldies un paldies par šo informāciju. Jā. Iecer jau ir laba. Kā jau es teicu, ka tas, ka dalību valsts ir uzņēmušās eh, uzņemt kvotu bēgļus, bet eh, ar šo pārdalīšanas mehānismu piespiežot dalību valsts paņemt eh, bēgļus, vai tas ir labi? Man ir viens jautājums, to jau esmu izteikusi, bet eh, Malīna Bjorka pieminēja kritērijus, tātad kā jūs definēsiet ekonomiska riska cilvēkus? Nākamais, kādas ir, kāda ir šie nosacījumi, saskaņā ar kuriem bēgļus pārdalīs? 27 dalību valsts, kuras eh, iespējams būs palikušas Eiropas Savienībā, kad šīs schēmas sāks darboties. Tātad mans jautājums komisijai, kāda tad ir šie apstākļi? Ir tādas dalību valsts, kuras joprojām neizpilda Kopenhāgenes kritērijas, varbūt sakārtosim paši savu sētu. Un visbeidzot, eh, Anna Gomeša, es nezinu, cik reizes es eh, viņai esmu teikusi par to, ka viņa grib uzņemt bēgļus Portugālē. Mēs varam jums aizsūtīt tūlīt pat šodien 50 tūkstošus. Lūdzu, ņemiet tos pretim, lūdzu. Okay, um... Labi. Nu, tagad vārds atkal komisijai. Mums nav īpaši daudz laika. Tika uzdots liels uh, jautājums skaits. Tos uzdeva gan uh, ēnu referenti, gan uh, deputāti. Es došu iespēju atbildēt uz šiem jautājumiem. Nu, izmantojiet visu nepieciešamo laiku, Nilsenkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, sākšu ar skaitļiem. Nu, eh, protams, eh, pašsaprotam, ka komisijas mērķis, tāpat kā parlamentam, ir palielināt uz Eiropu eh, pārvietoto cilvēku skaitu, bet mēs vērtējam tā, ka šobrīd pareizais risinājums nebūtu uh, pieņemt uh, tiesību aktus par uh, lielāku skaitu. Šobrīd mums ir jārespektē tas, ka katra dalība valsts izlēma, cik cilvēkus pārvietot un uh, pieņemt lēmumus katrā atsevišķā gadījumā. Bet mēs uzskatām, ka šis plāns dos ieguldījumu izvirzītā mērķa sasniegšanā. Nu, mums jāsalīdzina ar to, kas šobrīd pastāv. Nu, uh, atklāti tā eh, bez aplinkiem runājot vispār nekā nav. Nav nekā, kas varētu piespiest eh, dalībvalsts apspriest eh, šo bēgļu pārvietošanu, ja tās to nevēlas. Nu, ja dalībvalsts vēlēsies tās apspriedīs to nākamgad padomē, tad kaut kas būs, ja ne, tad nē. Nu, un ar šo priekšlikumu mēs panāksim vismaz to, ka būs tāds savienības pārviet, bēgļu pārvietošanas plāns, kas tiks apspriests katru gadu, pat ja tie būs nelieli skaidri, katra dalībvalsts tiks eh, saņems jautājumu, cik daudz eh, bēgļu tā ir gatava uzņemt, un tad būs augstākā, tiks izveidota komiteja, un uh, tiks apstiprināti šie uh, skaitļi, un uh, tas netiks aizmirsts. Manuprāt, tas ir, tā ir galvenā eh, šī priekšlikuma pievienotā vērtība, bet es nevaru jums apsolīt, ka šie skaitļi pieaugs, ka to mums izdosies panākt. Tālāk par procesu deprēkungam, kā parasti ir taisnība, bet Mēs uzskatām, ka e, šie ārkārtas apstākļi e, attaisno izņēmumu, ka tā būs, tas būs padomas īstenošanas akts, nevis komisijas īstenošanas akts attiecībā par e, šiem skaitļiem. Mēs uzskatām, ka izņēmums šajā gadījumā ir pamatots. Par budžetu. Nu, uh, Tik uzdoti dažādi jautājumi. Būtībā jums ir taisnība, ka finansējuma pieejamība ierobežos uh, pārvieto personu skaitu šai programmā. Ja mēs uh, piešķīram katrai personai desmit tūkstošus, nu tad apjoms ir ierobežots, bet jūs jau kā budžeta iestāde varat izlemt par to, kāds finansējums šiem mērķiem paredzams nākotnē. Nu, būsim optimisti un dalību valsts apņēmsies šai plānu ietvaros pārvietot lielu skaitu personu, tad budžeta iestādē būs jāpieņem atbilstošs lēmums, lai uh, nodrošinātu finansējumu. Tad es nedomāju, ka mums būtu jāveido īpaša programma vai fonds šiem mērķiem. Es domāju, ka pašreizējā sistēma tā darbojas labi. AMEF šobrīd ir tāda tā, kopīgā summa, ko dalībvalsts saņem, nav nekāda noteikuma par to, kā nauda jāizlieto. Šī persona ir jāpārvieto, tai ir jāierodas attiecīgajā dalībvalstī, nepietiek tikai ar plānu apstiprināšanu, šie, tiešām šai personai ir jānonāk konkrētā dalībvalstī. Par kritērijiem un būtību, jā. Ja nosacījumi mums vēl būs jāapspriež turpmāk. No komisijas viedokļa ir skaidrs, ka uh, pārizmitināšana ir jābūt ir vienam no instrumentiem attiecībā ar trešām uh, valstīm, uh, runājot par migrāciju, bet tas nenozīmē, ka mēs pārvietosim personas tikai no tām valstīm, kas ar mums sadarbosies bet š, mēs katru situāciju izvērtējam atsevišķi attiecībā uz katru valsti. Un noteikta pārvietošanas programmā šos jautājumus var arī nolikt malā, bet komisija jābūt iespējai, ja tas nepieciešams, ņemt vērā šos nosacījumus un, protams, saskaņojot tos ar mūsu prioritātēm. Tālāk par detaļām ģimeņu apvienošanās. Tas varbūt ir juridisks jautājums, bet uh, jautājums ar, par ģimenes uh, saiknēm šeit ir citādāks uh, nekā tas ir uh, citos tiesību aktos datos. Uh, šeit ir plašāks skatījums saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Šīm personām nebūtu tiesības pārcelties uz Eiropas Savienību, bet šeit uh, tas būs iespējams, ja uh, ņemot vērā viņu situāciju attiecīgā valstī. Izmantojot pātrināto procedūru, šī pārizmitināšana var uh, nodrošināt ātrāku iespēju nonākt Eiropas Savienībā. Jautājums, kādēļ mēs ierosinām paplašināt aptvērumu? Nu, tādēļ, ka tas ir labi, ja tiek iekļauts arī iekšēji pārvietotās personas atsevišķos gadījumos, nu, piemēram, personas, kas ir pārvietotas Irākā, bet kam nav tiesības uz aizsardzību, bet kas ir ļoti neaizsargāts mūsu pašu dalībvalstīs. Šīs personas nekvalificētos tradicionālajai pārsmitināšanai, bet būtu labi, ja to varētu darīt nākotnē. Tālāk personas, kas neatbalsta klasiskajām um, ANO bēgļu komisariātu kritērijiem, bet kam ir sociāli um, ekonomiski nedroši apstākļi, tad būtu varbūt jāiekļauj, jo dažreiz ir tā, ka viņi neiekļaus nevienā, ne otrā grupā, un viņi tā kā izkrīt pa šiem um, tīkla caurumiem cauri. Tālāk, kas notiek ar kandidātiem, ko viena dalība valsts ir noraidījusi? Šeit atkal ir runa par harmonizāciju, ko vēlamies panākt. Tagad tas būs Eiropas process, Eiropas sistēma un ja persona vēlas ierasties uz uh, Eiropu, īst, lai uzturētos īsu laiku, uh, Eiropu, šai valstī, ja tiek saņemts atteikums, tad um, to, šo pieteikumu noraidīs arī citas dalību valstis, jo visas dalību valstis izmanto vienādas procedūras un kritērijas ar vienādu rezultātu. Līdz ar to tas tā būs nacio... Eiropas sistēma, nevis nacionāla sistēma. Uh, apkopojums. Es uh, saprotu, ka daudzas valstis vēlas paļauties uz ANO bēgļu komisariātu šo kandidātu izvērtējumā. Mēs uh, eh, Tāpat laikā atzīstam, ka dalību valstīm var būt atšķirīgi viedokļi, vai nu pa, darīt pašām šo, šo darbu, vai paļauties uz ANO bēgļu komisariātu. Un arī šie attieksme no ANO bēgļu komisariāta var atšķirties runājot par atšķirīgām valstīm. Nu, ja mēs varētu iesaistīt atbildīgo Eiropas aģentūru, bet jābūt piesardzīgiem, jo finansējums ir nepietiekams, bet juridiskā ziņā šī aģentūra varētu palīdzēt uh, dalībvalstīm pārizmitināšanas procesā tālāk, kā šeit ir sadarbība ar nacionālām sistēmām, vai tā būs uh, savstarpēji papildinoša, paralēla vai uh, konkurējoši. Es domāju, ka šeit uh, šīs sistēmas vienotru papildinās, bet no politiskā viedokļa mums nebūtu nekas pretī, ja mēs uh, virzītos uz vienoto Eiropas sistēmu. Šodien nav pienācis brīdis, lai teikt dalībvalstīm, ka tās nevar īstenot uh, nacionālās sistēmas, bet ideālā gadījumā pēc pāris gadiem mēs nonākam pie sistēmas, kad ir tāda Eiropas sistēma un tās dalību valsts, kuras vēlas, uh, Uh, īstenot uh, pārizmitināšanu, tad iesaistīto šajā sistēmā, bet uh, šobrīd tas tā vēl nav. Es atvainojos šobrīd par jautājumiem, um, ja neesmu atbildējis uz visiem jautājumiem, bet nu, es centos visu maksimāli izskaidrot un atbildēt. Paldies, Nielsen kungs! Nu, par aizmirstajiem jautājumiem, ja deputāti vēlētos pie tiem atgriezties. Uh, Mums jāņem vērā tas, ka mūsu laiks ir ierobežots, ēnu referenti pauda bažas un daudzus jautājumus. Nu, varbūt jūs varētu ierasties uz ēnu referentu sanāksmi, tās datums vēl nav noteikts, bet tāpat tika uzdots jautājums par uh, Jordāniju un Lībiju Un uh, trīs kolēģi dosies uz ANO sanāksmi vienā uh, tajā pašā nedēļā, tātad būs šie, šie pasākumi. Un cerams arī operatīvi, ka saņemsim pēc tam informāciju par šiem braucieniem. Tālāk uh, ir Eiropas narkotiku. Uh,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 gatavi, tīpaši tie, kurus šis temats interesē. Ja jūs tas neinteresē, tad lūdzu klusu izējiet no zāles. Galdstil kungs ir gatavs uh, prezentāciju jums uh, likt priekšā, tā kā jūs rīcībā desminos lūdzu. Paldies, priekšstādātāji, dāmas un kungi. Vispirms vēlējos pateikties par to, ka esmu uzaicināts prezentēt šo ziņojumu. Gribu izmantot iespēju, lai pateiktos par to, ka jūs pastāvīgi interesējaties un atbalstat mūsu aģentūras darbu. Pateicos par jūsu atbalstu. Uh, Um, apstiprinot budžetu un ierosinot zināmus grozījumus um, šai komitejā. Mēs uh, uzņēmām ļoti dinamisku jūsu komitejas delegācijas vizīti jūlijā uh, Lisabonā mūsu aģentūrā. Tātad uh, tagad uh, Es jūs iepazīstināšu ar 2016. gada ziņojumu un arī ar jaunāko informāciju par mūsu aģentūras programmas īstenošanu un arī par uh, komisijas priekšlikumu par uh, mūsu aģentūras uh, regulas pārskatīšanu. Nu, palūkosimies uz šo ziņojumu kontekstā un perspektīvā. Eh, šeit ir apkopot informāciju, kas saņemt no dažādiem avotiem. Pirmkārt, eh, ziņojums par pēdējiem desmit gadiem un tie, kas seko regulāri publikācijām. Nu, ir varbūt nedaudz apju, apjukuši ir ziņojums par narkotiku tirku, es pat uh, eh, EDA. Nu, šis uh, ziņojums, ko es jums prezentēju pirms uh, vasaras pārtraukuma, atspoguļoja narkotiku tirgus attīstību, un tādu mēs sagatavojam ik pēc trim gadiem. Tālāk ir ziņojums par tendencēm, par uh, attīstību pēdējo desmit gadu laikā. Un uh, šogad vēl ir divi vai trīs būtiski ziņojumi. Ir pirmā uh, publikācija par narkotiku tirgu internetā, tālāk jūlijā mēs publicējām pārskatu par narkotiku tirgu lietošanu un pēdējais pēc dalību valstu pieprasījuma un ar komisijas atbalstu mēs veicām arī uh, pētījumu par skolām, tas ir S-pada uh, ziņojums. Uh, darbs pie tā tiks uzsākts tagad rudenī. Vispirms iezīmēšu galvenos faktus tendencēs vērojam nelielas izmaiņas. Pieauga ekstazi lietošana, ir arī pieauga problēma saistīts ar amfetamīnu lietošanu un sinto, sintētisko opioīdu lietošana arī. Uh, pieaug. Un pieaug arī parasto mm, jā, narkotisko vielu lietošana nedaudz. Ja mēs pievēršamies Eiropas narkotiku tirgumu, tad jāsaka, ka šo tablēšu, ekstasītu tablēšu uh, tīrība un devas uh, ir ievērojami mainījušās uh, salīdzinājumā ar 20, uh, situāciju pirms 20 gadiem. Tas rada lielākus um, riskus attiecībā uz pārdozēšanu. Tālāk uh, ir um, uh, arvien vairāk personu, kuras vēlas uh, saņemt ārstēšanu uh, saistībā ar narkotiku lietošanas problēmām. Um, par uh, marihuānas uh, lietošanu un šo pro, uh, produktu THC saturu tas pieauga. Uh, Uh, Indijas kanepju, kaņepju uh, sveķos. Šeit runa nav par ķīmisko sastāvu, bet gan par šo vielu uh, ietekmi THC šeit ir uh, psihotiska ietekme, ne uz visiem, bet šāds risks pastāv, bet kana biolam it kā ir relatīvi aizsargājoša ietekme. Līdz ar to ir jāuzrauga situācija ar toksiskumu un uh, citādu ietekmi, domājot par kā Indijas kanepju, kaņepju lietošanas uh, profilaks un ārstēšanu. Tālāk opioīdi. Uh, Eh, sintētiskie opioīdi, fentanils un citi. Eh, an, ano, kad mēs piedalījāmies eh, šiem jautājumiem veltītā konferencē, mēs uzzinājām par to, ka slavens dziedātājs ir um, mīris fentanīla pārdozēšanas dēļ, un uh, situācija ASV ir atšķirīga, bet šis uh, risks pieaug arī Eiropā. Un uh, problēma ir tāda, ka nav pieejams citas zāles, lai ārstētu hepatītu C. Protams, ir atšķirības starp valstīm, bet narkomānu skaits, kas ir inficēti, dažādās valstīs ir atšķirīgs, bet no, tas ir no 30 līdz 80 procentiem. Ja zināms, ka šos cilvēkus nav iespējams ārstēt, tad 20-25 procentiem parādīsies uh, aknu ciroze un aptuveni 10 procentiem aknu vēzis un tas ir saistīts ar milzīgiem izdevumiem valsts budžetā. Un uh, ir parādījušies medikamenti, bet šie cena ir ārkārtīgi augsta. Un uh, jaunās paudzes medikamentu cenas ir divas, trīs reizes augstākas nekā iepriekš, bet, nu, ir parādījušās tomēr pirmās iespējas šādas slimības ārstēt. Tālāk par mūsu aģentūras darbību. Jūs varbūt atceraties, ka 10. septembrī pagājuši gadu uh, aģentūras valde mani iecēla par jauno direktoru. Un um, nākamā pēc tam nedēļā man bija uh, jāpiedalās uzklausīšanā, jāstāst jums par mūsu aģentūras programmu. Varu jums apliecināt, ka šī programma tiek īstenota. Šī gada galvenā prioritāte ir stiprināt aģentūras darbu. Mēs pastiprinām uh, sadarbību ar iekšējā audita dienestu. Es zinu, ka tā ir viena no parlamenta prioritātēm. Un konkrētie, eh, konkrētās palikušās problēmas tagad ir atrisinātas, bija saistīts tas ar zinātniskās komitejas locekļu interešu deklarācijām un es pats arī esmu e, nolēmis publicēt savu interešu deklarāciju, pat ja tas man nebūtu obligāti jādara. Runā, mēs strādājam šobrīd pie 2025. gada stratēģijas, cerams, ka valde decembrī to apstiprinās. Pirmais vērtējums, ko e, saņēmām no e, valdes, e, bija pozitīvs Tāpat mēs eh, saskaņā ar starp institūciju darba grupu aktīvi eh, arī cīnāmies pret eh, krāpnieciskām darbībām. No oktobra visi šīs komitejas locekļi varēs reģistrēties informācijas platformā. Uh, Uh, kur ir pieejama informācija par uh, uh, marihuanas lietošanas izvērtēšana, apkarošana pasaulē, un tādēļ mēs esam tagad sagatavojuši jaunu dienestu, kas sniedz objektīvus datus un informāciju par šiem jautājumiem un mēs esam arī pievienojušies tagad iekšlietu un tieslietu iestāžu sadarbības tīklam. Es gribētu arī pateikties par to, ka ir pārskatīta mūsu, regulas, eh, mūsu aģentūras darbības regula. Es, eh, jūs pievēršat lielu uzmanību tādam jautājumam, kā jaunās psihoaktīvās vielas. Šis process sākās pirms trim gadiem, tas virzījās uz priekšu grūti un lēni, bet uh, šajā, šajā uh, strādājot pie šā priekšlikuma, ļoti cieši ir sadarbojušies komisijas dienesti un mūsu aģentūra. Mēs esam par to pateicīgi. Mēs uh, iestājāmies par ierobežotu regulas uh, pārskatīšanu jūlijā jūlijā jūsu uh, komitejas delegācija apmeklēja mūsu um, aģentūru un izvērtēja iespējas uh, saistībā ar šīs regulas pārskatīšanu, bet mēs uzskatām, ka pirmkārt mums šī sistēma ir jāsaglabā, kas tagad ir izveidota, runājot par psihoaktīvām vielām, un mums ir arī jāņem uh, vērā ārējais audits, kas notiks 2018. gadā. Mēs uh, zinām, ka budžeta palielinājums ir uh, diezgan ierobežots. Protams, mums ir jābūt uh, saprātīgiem savās prasībās. Mēs tiksim, strādāsim ar to, kas būs pieejams līdz 2020 Eh, gadam, bet eh, ir jādomā par jauno daudzgadu finanšu schēmu un mums ir eh, pastāvīgi jāapliecina, ka mūsu aģentūras darbs uzlabojas, un tad mēs varēsim arī prasīt papildu finansējumu. Paldies! Paldies Gistila kungam! Nē, Deprēkungs dodas. Tad eh, iespējams, ka mēs tad par budžetu nerunāsim tik detalizēt, kā varbūt vēlētos, bet kolēģi. Pirms eh, uzdosim jautājumu, vēlētos pateikties, ka jums par jūsu ziņojumu. Es eh, vēlējos arī uzteikt ne tikai to pūliņus, kur ir palikuši uzklausīt jūs šīs debatas šajā vēlajā ceturtdienas stundā, ir ārkārtīgi svarīgi, lai jūsu darbs tiktu salikts kopā arī ar organizētās noziedzības apkarotāju darbu. Tā tad tagad Koelju kungs pirmais jautājumu uzdošanai. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Un eh, paldies Gristela kungam, ļoti kvalitatīvs ziņojums, paldies par jūsu prezentāciju. Kā jūs ziniet, Portugāla bija pirmā valsts, eh, kurā sāka pārskatīt eh, narkotiku lietošanu, un tagad arī citas valstis to pārņem. Bet jūs tā kā jūs tā kā šos viedokļus pretstatiet. Un sanāk tas kā konflikts. Un uh, no vienas puses statistika rāda, ka Portugālē ir viszemākais ar HIV saslimušo skaits narkomānu vidū. Otrs, un tas arī būs par statistiku. Lasot jūsu ziņojumu vairākās vietās, trūkst datu par vairākām dalību valstīm. Eiropas Savienībā, ko vajadzētu darīt un ko var darīt, lai aģentūrai būtu pieejami visu dalību valsts dati? Paldies, Karlasam. Nākamā Anna Gomes skundze, lūdzu. Jā, paldies. Ļoti patīkami jūs šeit atkal redzēt. Un eh, man bija tas gods eh, jūlijā doties, reza, doties eh, dizītē uz jūsu aģentūru. Mēs ļoti daudz ko iemācījāmies. Un īpaši jūsu apkopotās praks, prasmes un aģentūras. Tas skaidri parāda, ka jūsu aģentūra darbojas ar ļoti lielu efektivitāti un daudz tā kā kritizē aģentūru darbu Eiropā, bet jūsējā skaidri parāda, ka aģentūrām ir jēga. Ķīmisko vielu parādīšanās, jaunu ķīmisko vielu un savienojumu parādīšanās tirgu skaidri parāda, ka narkotiku biznesa plaukst. Piekrīt jūs teiktajam, ka regulu varbūt vajadzētu pārskatīt, bet jūsu mandāts arī ir jāpadara tāds kompaktāks. Un ir jārunā arī par budžeta palielināšanu, jo tāda apjoma un raudzes darbs, kur jūs veiciet, paģē, lai jums būtu adekvāti apmācīti cilvēki, lai jums būtu nepārtraukta sadarbības ar tiesību sargājošajām iestādēm dalību valstīs un, protams, trešajās valstīs. Atceros, ka delegācijas vizītē Ķīnā pagājuši gadu mēs runājām par visiem šiem jautājumiem un tas ir ļoti, ak eh, ļoti aktuāli, jo sintētiskās narkotikas un apreibināšanās vielas, arī psihoaktīvās vielas nāk no laboratorijām Āzijā, lielākoties Ķīnā un eh, pietiek tikai mazliet eh, pamainīt eh, konkrētās ķīmiskās vielas vienu molekulu, un tā vairs nav atpazīstama. Tieši tāpēc mums ir nepieciešama EMCDDA kā aģentūra, jo jūs dariet ļoti svētīgu darbu, bet tam ir nepieciešams finansējums. Un es tomēr vēlētos, lai mūsu saikne būtu ciešāka lai jūs mums varbūt mazliet eh, diktētu, kā runāt ar Ķīnu, jo viņi teica, jā, laboratorijas mums ir, bet no otras puses tas nav mūsu, eh, mūs, mums tas nerūp, jo lielākā daļa šo produktu tiek eksportēti un eh, tā tie nonāk jūsu tirgū, tāpēc jums ar to jācīnās. Nu un, protams, internets. Internets ir lielā mērā paplašinājis un eksponenciāli palielinājis narkotiku tirdzniecību. Vēlētos atgādināt sekojošo. Kad devāmies uz aģentūru Lisabonā, tad tas ir atkārtojies un parādījies arī citās debatēs, proti, cik svarīgs ir darbs ar trešajām valstīm. Un eh, Jordānijā, kurā tika aizturēta krava, kurā bija kaptagāns, un izrādās, ka tā ir narkotika, ko izmanto daieši karotāji. Es eh, to pieminēju tikai kā eh, piemēru, jo sadarbojoties ar jums, mēs gūstam ļoti vērtīgu informāciju uh, ne tikai narkotiku kontrolas jomā un narkotiku lietošanas jomā, bet eh, arī citās eh, nozerēs un citās sfērās, kurās mēs strādājam. Paldies, nākamā runātāja. Jā, es eh, arī pievienojos visu to balsīm, kuri pateicās, ka jūs uh, Gozdevkungs, esat ieradies pie mums šodien. Un piekrīt arī šeit izskanējušajiem komentāriem. Arī man ir bažas, ka ir valstis, par kurām nav visu statistikas datu. Kā tad mēs varam veidot, mēs kā politikas veidotāji, adekvātu politiku, ja mums nav datu? Protams, ir svarīgi, lai mums būtu šāda ekspertīzes centri, bet ekspertīze jau e, maksā. Un, eh, ja jūsu darba lielākā problēma ir varbūt naudas trūkums, tad es domāju, ka mums eh, vajadzētu to sakārtot. Nākamais arī jaunieši, kur daudz lieto narkotikas, bet arī šīs eh, joms, tātad šī fenomena apkarošanai nepieciešama nauda. Par jūsu mandātu jūs pieminējāt, mēs vēlamies, lai indikātori un tā saucamie agrīnās brīdināšanas simptomi būtu pieejami arī mums, bet arī tam ir nepieciešama nauda. Ja nav pietiekami daudz naudas, tad šis eh, ziņojums būs tikai tukši vārdi. Es ceru, ka tā tas nebūs. Vienlaicīgi arī iekšējā politika, po politika ir ārkārtīgi svarīga, lai mēs varētu adekvāti darboties. Paldies! veiksmi jūsu turpmākajā darbā. Un varbūt jūs varētu pateikt, kā mēs jums varam palīdzēt, ne tikai sakārtojot budžetu, bet varbūt arī citās jomās. Paldies! Koraukungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētā kungs, un vēlētos pateikties arī Gozdēla kungam Es eh, arī biju delegācijas sastāvā, kas jūlijā viesojās eh, Lisabonā, un ļoti interesanti bija ar jums tikties. Es ļoti augstu vērtēju aģentūras paveikto. Pilnībā piekrītu tam, ko līdz šim šeit bilda mani kolēģi, proti, lai tāda aģentūra kā jūsējā veiksmīgi strādātu, tam ir nepieciešama nauda. Bet um, ziņojumā skaidri parādās viens aspekts. Liela daļa no tirgus ir tieši kanabis ziņā. Un es domāju, ka mums ir jāsāk parlamentā runāt par kanabis, par to, ka eh, līdz šim izvērstā cīņa pret eh, narkotika audzēšanu un pret tirzniecību ir izgāzusies. Un es vēlētos pajautāt Gozdēlkungam, vai jūsuprāt, uh, būtu viedi sākt debatas un pamainīt mūsu politiku un attieksmi pret kanabis un tā saucamajām vieglajām narkotikām. Tātad tas ir mans jautājums. Paldies! Paldies! Jūs tā kā atcaucāties, ka ir tā kā vairāki kanabis veidi. Bet, kolēģi, vai ir vēl kāds, kurš vēlētos eh, izteikties un uzdot jautājumus direktoram? Ja nē, tad eh, lūdzu dod jums vārdu atbildēm. Paldies, eh, prieksēdētāji kungs, paldies, dāmas un kungi, par uzdotajiem jautājumiem. Es atbildēšu uz visiem kopumā, jo vairāki no jūsu pieminētajiem elementiem tā kā pārklājas. Vispirms vēlētos pateikties šīs komitejas deputātiem, kuri ir ieradušies eh, šajās pēcpusdienas sēdē. Un vēlētos pateikties arī visiem, kur ir viesojušies mūsu aģentūrā, jo mums vienmēr ir šķitis svarīgi paskaidrot, kāda ir mūsu aģentūras darbības pievienotā vērtība. Mēs tā tad eh, apkopojam informāciju, kas var palīdzēt lēmumu pieņemšanā. Un tas arī ir mūsu aģentūras galvenais nolūks. Nākamais par indikatoriem par dalību valstīm, kuras e, mums sniedz vai nesniedz informāciju. Šeit situācija ir daudz šķaitņaina. Ir tādi indikātori, kurus mēs savācam e, regulāri, piemēram, kāda ir vispārējā narkotiku sadala e, iedzīvotāju vidū, un tad šeit dati tā kā nebija atjaunināti, jo dati datu apkopošanas cikls eh, neatbilda mūsu ziņojumu sagatavošanas gadam. Un eh, šeit eh, ļoti nemierpilns moments ir budžets, ne tikai budžets, kas tiek atvēlēts sabiedrības veselībai, bet arī veselības aprūpei. Cits būtisks un bažas izraisošs avots ir datu apkopoto mums iesniegto datu kvalitāte, datu apkopojuma areāls. Un trešais jautājums saistīts ar statistiku. Varbūt tā, ka tehniski pētījums no dalību valstīm iesniegtais ir izskatās labi, bet tehniski metodoloģijas atšķirs, tāpēc valsts savā starpā salīdzināt ir grūti vai pat nepie, neiespējami. Un visbeidzot šo indikātoru um, iesūtīšanu. Pirms pāris gadiem MCDDA komisija un padome kopā ar Europol mums uzdeva Eh, izveidot un apkopot šos indikātors, bet valda divi viedokļi. Vispirms eh, šis uzdevums tika dots pirms astotā gada, kad visus skāra lielā ekonomiskā krīze. Tāda dalība valsts un komisija vēlējās ļoti ambiciozu eh, dokumentu. Un tad es atceros, ka iekšlietu un, ā, iekšlietu un tieslietu padomu bija pārliecināta, ka tam tiks atvēlēts nepieciešamais budžets. Uh, bet ņemot vērā lielo krīzi, kas mūs visus ir ķērusi, tad eh, šī te indikātoru eh, izveidošanas konference, tad eh, be, gala beigās dalība valsts pateica, sagatavojiet indikātors, bet naudas nebūs ne centa vairāk, un to pašu pateica arī Eiropa. Tātad mēs tulp, turpinām darbu pie indikātoriem, uh, bet eh, tas nozīmē, ka mums ir tā kā jāmēģina rast citi, eh, citas iespējas patreizējo resursu ietvaros, kuras eh, novirzīt uz šo darbu, bet gala rezultāts ir tāds, ka darbs norit netik raiti, kā mēs vēlētos. Un tomēr Mūsu e, tādā darbā ir vairāki līmeņi. Pirmais - metodoloģisks atbalsts, tajā skaitā arī attiecīgo darbinieku apmācību dalību valstīs. Otrais ir dialogs. Un šeit vēlētos piebilst, ka maijā es izmantoju iespēju viesoties vienā no dalību valstīm, lai ar šīs dalību valsts attiecīgajām iestādēm runātu par dalību valstī apkopotajiem datiem un kā tos var izmantot e MCDDA. Un e, mums pēc mēnešu, pāris mēnešu gaitā ir, laikā ir paredzēta arī tehniska. Tātad tā bija e, Zviedrija, uzaicināja MCDDA palīdzēt viņiem izvērtēt un sagatavot kritērijus narkotiku tirzniecībai Zviedrijā. Tie ir konkrēti gadījumi, kur mūsu aģentūra darbojās. Nu, un, protams, mēs esam pamainījuši, eh, mēs esam pamainījuši kritērijus, eh, un tie šobrīd atšķirās no epidemioloģiskajiem kritērijiem. Tā tad eh, esam nedaudz pieregulējuši mūsu darbu un arī metodoloģiju. Un visbeidzot, es uzskatu, kā aģentūras izpildu direktors uzskatu, ka ja mēs e, vēlamies joprojām izjust atbalstu no dalību valstīm, tad mums ir jābūt vairāk atpazīstamiem dalību valstu līmenī. Un tas arī ir viens no galvenajiem mūsu nesen sagatavotās stratēģijas mērķiem. Uh, Tagad Koraukunga jautājums, un to uzdev arī Koelju kungs. Es e, nezinu precīzu izskaidrojumu, es pajautāšu saviem darbiniekiem, bet e, cik es pārzinu šo lietu, tad e, HIV dati Portugālē, tā tad vēsturiski situācija, situācija bija ļoti slikta. Tas tā tad nenozīmē, ka um, riskpilna izturēšanās un risku uzņemšanās vairs tik skaudri neataisno, neatainojās statistikā. Tātad tas ir saistīts ar tiem riskiem, kādus cilvēku uzņemās un, piemēram, Portugālē uh, teiksim, narkomāni ir drusku, drusku uzmanīgāki. Un e, viņi varbūt nesaslimst ar aids, bet viņi ir seropozitīvi. Un tagad, kur augungam atbildēšu. E, protams, ka jūs e, saprotat, ka es nevarēšu jums atbildēt ne jā, ne nē, ne balts, ne melns. Vienīgais, kā jau es teicu, Uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai visas aģentūras sniegtu objektīvu, pamatotu informāciju par to, kas notiek citur pasaulē, tajā skaitā arī Amerikas Savienotajās valstīs. Tāpēc oktobrī mēs e, palaidīsim jaunu brīdinājumu sistēmu. Otrais e, - parlamenta loma un dalību valstu parlamenta loma. Uh, ir tāda, ka aprīlī e, Ņujorkā uh, diskutētais, ja piemēram 50 vai 20 valstis, pavalstis uh, Amerikas Savienotajās valstīs legalizē kanabis un ļauj to izmantot, tad e, vismaz politisko debešu līmenī tam, protams, ir iespējas un tas ietekmē arī Eiropas Savienību. Jau Ņujorkā aprīlī Kolumbijas prezidents pateica, ka viņam ir ļoti grū, grūti sodīt marihuānas audzētājus Kolumbijā, ja Amerikas Savienoto valstu pavalstīs tā ir pilnīgi pieļaujama prakse. Uh, bet eh, ne jau man lemt, vai kaut kas tāds ir iespējams arī Eiropā, bet debatēt par to mēs varam. Un es ceru, ka mūsu aģentūras eh, ar tavu šajā darbā būs būtiska. Paldies! Thank you very much. Um, made... Paldies! Uh, pieļāvu nelielu kļūdu, jāteic, uh, man būtu vajadzējis dot komisijai vispirms vārdu. Uh, Bet, nu, tā visa rezultātā tomēr esam nedaudz ietaupījuši laiku, jo Makovējas kundze šodien nav mūsu vidū. Tā kā, nu, tad uzklausīsim, kas komisija ir sakāms. Pavisam īsi. Vēlreiz atvainojos par no nu, šādu neglītu kļūmi. Tiešām ar lielu interesi uzzināsim, kas jums ir sakāms. Jā, paldies priekšsēdētāju var izteikties arī tagad. Eh, liels eh, paldies eh, direktora kungam par viņa stāstīto. Paldies komiteja Lība par to, ka uzaicinājāt mūs uz šo sarunu, un es vēlētos divas lietas sacīt. Pirmām kārtām, tik tiešām komisija kā Aleksis norādīja savas uzrunas sākumā, 29. augustā ir pieņemusi jaunu priekšlikumu grozīt aģentūras juridiskā, juridisko pamatu, tās tiesiskajā pamatā iestrādāt arī riski izvērtēšanu, agrīnās brīdināšanas sistēmas elementus, kas ir būtiski, lai varētu darboties šāda jauno psihoaktīvo vielu uzraudzības un konstatēšanas sistēma tas viss atbilst kompromisam, ko mm, Lība ir gatava atbalstīt, proti mm, tā fundamentāli risināt eh, šos jautājumus, kas saistīti ar jaunajām psihoaktīvajām vielām, eh, tā lai uh, bez liekas kavēšanās šis, šis projekts izpelnītos parlamenta atbalstu un varētu sākt darboties. Un būtisks elements šai priekšlikumā ir tie, tīri e, tieši finanšu komponente. Komisija pirmo reizi uh, trīs gadu laikā piedāvā uh, e subsīdijas palielināšanu MCDDA darbības nodrošināšanai. Uh, kā rezultātā šī kopsumma uh, uz uh, atlikušajiem uh, finanšu programmēšanas perioda gadiem sasniegs apmēram vienu miljonu. Ceru, ka parlaments atbalstīs šo priekšlikumu. Esam gatavi apspriest atsevišķus varbūt grozījumus tā, lai finanšu, finansiāli aģentūras darbība tiktu nodrošināta. Un vēl par mm, starptautisko kontekstu. Tas ir ļoti būtiski, lai mūsu pretnarkotiku stratēģija stāvēt uz divām kājām. Pirmām kārtām iekšējo rīcību un, un uh, sadarbību ar, ar starptautisko sabiedrību. Šai, kā Gomešas kundze norādīja, šeit ir būtiski uh, uzturēt kontaktu ar Ķīnu, kas Ķīna ir mūsu partneris. Cerams, ka nākotnē šīs partneru attiecības veidosies jau ciešākas. Mm, šeit iedibinot tādu patiesu īstu dialogu ar šo valsti Ķīna. Uh, Eh, nu, nav tādā pat eh, progresa statusā kā mēs, eh, Ungas kontekstā. Un, nu, Ķīnā darbojas, ir spēkā nāves sots par, par noziegumiem, kas saistīti ar narkotikām, atsevišķos gadījumos tiek piespriests nāves sots. Ehm, kaut arī ir, ir arī pozitīva dinamika, nebūs viegli ar Ķīnu rast kopsaucējus, bet tas viss ir Iespējams, esam gatavi uzsākt tādas provizoriskas sarunas ar Ķīnas partneriem. Ir jau iestrādnes jautājumos par narkotiku prekursoriem, bet jauno psihoaktīvo vielu kontekstā šāds dialogs vēl ar Ķīnu nav iedibināts. Paldies. Paldies komisijas pārstāvei. Tas tiešām ir ļoti būtiski. Ļoti atvainojos, ka vēlreiz atvainojos, ka nedēļu jums iespēju izteikties. Sākumā paldies jums. Uh, Eh, direktora kungs, eh, par to, ka iepazīstinājāt ar, ar, ar aktualitātēm jūsu aģentūras darbā. Eh, nu, mēs, mēs darīsim, ko spēsim. Paldies visiem, kas uzkavējās un bija klātesoši šī, šo būtisko jautājumu apspriešanā. Vēlreiz paldies, ka atnācāt. Un nu, kolēģi, esam gatavi ķerties pie priekšpēdējā eh, punktu mūsu šīs pēcpusdienas darba kārtībā. Datu eh, bāzu aktīvāka eh, pārmeklēšana uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Monika Makavēja no EKR ir referente. Lūdzu, vārds jums, Monika. Kolēģi, vēlos atgādināt, ka Priekšlikuma būtība ir eh, panākt grozījumu Schengens robežu kodeksā, ieviešot eh, obligātu pienākumu dalību valstu atbildīgajiem darbiniekiem veikt sistemātiskas eh, pārbaudas nepieciešamajās datubāzēs, tātad par trešo valstu valstu piedarīgo personu, un lai garantētu pārvietošanās brīvību Eiropas Savienības pilsoņiem, valsts piedarīgajiem Eh, bet eh, šī, šīs datubāzes pārmeklēšanas eh, tiktu veiktas, lai pārliecinātos, ka konkrētais ceļotājs neapdrauda sabiedrisko drošību un kārtību. Ir uzsākti jau tehniskie trialogi, vēl ir tikai četri tādi politiski pretrunīgi jautājumi atlikuši padome. Līdz šim brīdim nav izrādījis nekādas gatavības pazīmes piekāpties vai iet uz kompromisu, un tur ir izveidojies bloķējošais vairākums Un šie četri problēma jautājumi pirmkārt uh, atkāpes uh, par labu ilgstošām uh, padziļinātām pārbaudēm uz gaisa un jūras robežu punktiem. Libas komitejā tiek piedāvāts teksts, kas ļautu šo atkāpi noteikt arī uz um, gaisa robežām, bet padomu vēlas uh, saglabāt eh, komisijas sākotnējo tekstu, citiem vārdiem sakot, nevēlas eh, nekādos gadījumos eh, atkāpi prot izņēmumu uz gaisa robežām. Viņu priekšlikums ir noteikti sešu mēnešu tādu kā pārējais periodu, kura laikā lidostām ir pienākums uzstādīt atbilstošo tehnisko aprīkojumu un pēc tam bez jau kādiem izņēmumiem, izņemot uz sauszemes un jūras robežām, robežu punktiem. Tāda lūk ir padomas pozīcija. Otrs strīdīgais jautājums, jautājums ir atkāpe par labu mērķētu uz konkrētām personām, konkrēta profila personām veicamām pārbaudēm. Padoma ieņem komisijas nostāju, pievienojas komisijai proti šādas mērķētās uh, pārbaudas eh, var tikt veiktas eh, pēc eh, noteiktas informācijas saņemšanas par noteiktām personām, noteiktu profila personām, ar nosacījumu, ka tas nesamērīgi neapgrūtina, neietekmē ceļotāju kopējās plūsmas kontroli. Atsevišķos gadījumos ir pamatoti sistemātisko pārbaudu apturēt un kontrolēt tikai uh, īsāk sakot, aizdomīgos uh, personāžus, par kuriem ir saņemtas, uh, saņemtas kādas ziņas. Libē pieņemtais teksts uh, paredz iespēju dalībvalstīm mērķētās pārbaudas veikt tikai tad, ja sistemātiskas pārbaudas veikšana radītu nesamērīgu apgrūtinājumu un pārmērīgi apgrūtinātu kopējo plūsmu. Tātad vispārējais formulējums Trešais strīdīgais jautājums par to, kas ir uzskatāms par uh, uh būtiskām uh, aktuālām datubāzēm. Libē ir pieņemts teksts, kurā vairs netiek minētas tieši dalībvalstu datubāzes, kur pretī padome atkal ieņem komisijas nostāju un uzstāja, ka arī dalībvalstu uh, relevantajām būtiskajām datubāzēm šeit ir jātiek pieminētām. Un visbeidzot, šī tā pakāpeniskās izbeigšanas klauzula, Sunset Salrieta klauzula, Liba savulaik pieņēma, ka šis tiesība akts automātiski zaudē savu spēku pēc pieciem gadiem, padome to kategoriski apstrīd un iebilst. Nu, lūk, šie atlikušie strīdīgie jautājumi. Kā rezultātā politiskajā trialogā nekāds nopietns progress nav panākt līdz šim brīdim. Un, nu šķiet, ka vairāk vilcināties nedrīkstam, ka mums ir jādod sava artava efektīvākā pasažieru plūsmu kontrolē uz mūsu ārējām robežām, ka mēs nedrīkstam šeit eh, iespītēties, eh, tā teikt. Paldies, jā, saka priekšstādātājs un vēl referenta Makovejas kundze, daži mani kolēģi, kas, kas varbūt eh, vēlēsies ko piebilst. Jā, noteikti paldies par šo informāciju. Nu ko, vai kāds no ēnu uh, referentiem vēlas ko piebilst? Jā, paldies eh, Makovejas kundzei komisijai un, un padomē par to, ka darbs nav apstājies, ka, ka sarunas turpinās. Tiešām ir notikušas vairākas tikšanās tehniskā līmenī, arī politiskais trialogs notiek un šo sarunu laikā esam nonākuši pie secinājuma, ka mums ir tādas politiski un konceptuāli atšķirīgas pieejas vairākos jautājumos, proti priekšnosacījumi, kad būtu veicama mērķēta pārbauda, tāpat arī šī tā automātiskās izbēgšanās klauzula. Eh, nu, šeit eh, progress ir, ir, ir niecīgs, eh, bet agri vai vēlu, drīzāk agri nekā vēlu, mums ir jāatrod uh, Eh, kopsaucējs, eh, ņemot vērā nesenos teroristu uzbrukumus, mums tas ir mūsu pienākums eh, rīkoties. EPP mērķis ir panākt labu, efektīvu risinājumu, lai šī jaunā kārtība varētu stāties spēkā jau tuvākajā laikā. Eiropas Tautas partija grupa ir gatava darīt visu, lai sakmētu risinājumu panākšanu. Uh, Uh, konstruktīvā uh, kompromisa gaisotnē un varam tikai paust cerību, ka tas tuvākajā laikā arī tiks uh, izdarīts. Paldies, paldies, Barbara. Vēl kāds ēnu referents vēlas ko piebilst? Nē. Paldies, Makavejs kundze. Nu, lai jums veicas turpmākos trialogos. Jā, vēl tikai piebildīšu to, ka pilnībā jāpiekrīt kolēģei. Jautājums ir jārisina nekavējoši Ceru, ka eh, doma bija, ka tas varētu tikt pieņemts vēl pirms atvaļinājuma eh, sezonas. Eh, nu, mm, kādam nāksies piekāpties, ja padoma komisija nevēlas piekāpties, tad tas būs jādara mums, jo šeit uz spēles ir likta mūsu pilsoņu, mūsu ceļotāju un, un, un drošība un, un, un veselība. Paldies! Paldies tātad par šo informāciju, Makovējas kundze! Varam ķerties pie septītā punktā mūsu darba kārtībā Eiropas eh, robežu un eh, krasta apsardzes eh, aģentūra. Mūsu tāds, pārtīs grupas koordinātore Monika, vai jūs mūs iepazīstināsiet ar to, kas jauns šīs aģentūras sakarā? Referents ir Artis Pabriks, viņš ir Diemžēl šodien nevar būt mūsu vidū ETP koordinātore Monika Holmaier viņu laipni piekrita aizstāt. Un šeit mums ir jāizskata arī tātad grozījumi saskaņā ar 23.1. noteikumu trešo punktu mūsu kārtības rullī. Jūlijā plenārsesijā tātad devām savu piekrišanu šādas aģentūras izveidai un tagad uh, Eh, mums ir eh, pienācis laiks atbilstoši korrigenduma eh, procedūrai dot savu piekrišanu šim grozījumam, kas ir nepieciešams. Kā jau teicu, par nožēlošanu Pabrika kungs nevarēja būt mūsu vidū, bet Holmieras kundze viņu aizstās. Godātais priekšstādātāji, kolēģi! Uh, Atis Pabriks atvainojas par to, ka viņš nevar pierasties šai sēdē, bet nu nolasīšu viņa informāciju. Tātad uh, referents uh, uh vēlas pateikties ēnu referentiem, juristiem, lingvistiem un visiem iesaistītiem darbiniekiem uh, šī, uh, šajā darbā. Uh, Mēs visi esam godam pastrādājuši, tas, tas mums ir liels gods šis sasniegums. Kā zināt, 6. jūlijā Eiropas parlaments plenārsesijā nobalsoja par Eiropas krasta un robežu apsardzes aģentūras izveidi, tomēr ņemot vērā vairākus steidzamus grozījumus, kas tika izdarīti, šis balsojums tika, bija tikai un vienīgi par politiski nepretrunīgo teksta daļu. Uh, šādos saspringdos termiņos nebija iespējams veikt standarta juridiskās izvērtēšanas procedūru. Juristi, lingvisti to tagad ir paveikuši, izķerot juridiska rakstura kļūmes un neatbilstības referents ir apmierināts, gandarīts par šo darbu, un tagad korrigenduma procedūrā ir, ir jāapstiprina atsevišķi grozījumi, kas pilnā mērā atbilst sākotnējās politiskās vienošanās gāram. Uh, un e, šis solis mums ir jāspēr, lai e, bez e, mirkļa kavēšanās šī aģentūra varētu sākt iegūt konkrētas aprises. Tāds lūk vēstījums no Arta Pabrika, viņš vēlreiz pasakās visiem mm, arī sekretariātam par nenovērtējamo atbalstu šajā lielajā sasniegumā. Jā, paldies, Monika! Mm, tas ir būtiski, šādi tehniski sīkumi arī ir eh, būtiski, eh, un eh, kārtības labad tā tad atzīmēja, ka ne, nekonstatējot nekādus iebildumus no klātsošajiem, šodien piedāvātais grozījumu dokuments ir izpelnījies šīs sapulces uh, Uh, atbalstu un uh, korrigendums uh, grozītais, tātad grozījumu raksts tiks nodots jūsu izvērtēšanai nākamās nedēļas plenāra sesijā. Un tad tas, varēs, tad tas varēs tikt publicēts jau 16. septembrī oficiāli. Un tātad galvārdu par, par šiem grozījumiem varēsim sacīt uh, plenāra sesijā nākamnedēļ. Nu, lūk, tas tā uh, ierakstām protokolā, un līdz ar to esam pieveikuši arī septīto punktu mūsu šīs pēcpusdienas darba kārtībā. Astotais punkts - citi jautājumi. Ja tādu nav, tad paziņoju, ka nākamreiz tiekamies 19. septembrī, 2019. Strasbūrā, kur uzklausīsim uh, Giuliano Kingu, nominanti komisāra amatam uh, drošības uh, savienības uh, jautājumos. Paldies, kolēģi, ka piedalījāties šīs sanāksmes darbā. Sanāksme pasludina par.